El eh, señor presidente. Buenas noches, amigas. Labvakar, dārgie draugi un dārgais draugs, jāsaka laikam. Atsāksim sēdi. Tātad atsāksim sēdi, un eh, pie mums ir ieradusies arī komisāre bijusī mūsu kolēģi Malmstrēmas kundze. Un nākamais darbkārtības punkts eh, ir Eiropas eh, patvēruma atbalsta birojas ieteikums otriem lasījumam Džīns Lambertas ziņojums. Tātad šeit ir runa par uh, Eiropas uh, parlamentu padomas regulu, ar ko izveido Eiropas patvērumu atbalsta biroju. Un uh, Lamberts kundze noteikti mūs informēs. Lūdzu, jums kā referentē ir četras minūtes, lai stādītu priekšā savu ziņojumu. Paldies, priekšsādātāji, neesmu pārliecināta, ka mēs būsim ļoti iedvesmoti šeit, jo šis ir ļoti strīdīgs temats. Uh, par kur daudziem ir laikam bijis bail ierasties un runāt, eh, un tie, kas esam šeit ieradušies, izmantosim izdevību. Sākumā gribētu sirsnīgi pateikties visiem referentiem, ēnu referentiem, kas strādā pie šie ziņojuma. Viņi ļoti aktīvi iesaistījās mūsu darbā un um, palīdzēja atrast kopīgu pozīciju. Mēs strādājam kā komanda. Gribu pateikties arī eh, Čehijas un Zviedrijas prezidentūrai, kas abas bija iesaistītas par tādu atvērtu pieeju sarunām. Mums tiešām bija iespēja vest sarunas un nevis vienkārši uzklausīt, ko grib padomi. Nu, vismaz dažreiz bija iespējas sarunāties. Uh, ko mēs vēlamies uh, sasniegt? Mēs vēlamies izveidot uh, Eiropas patvēruma sistēmu, lai varētu pieņemt ātrus un labus lēmumus tiem, kuriem ir vajadzīga aizsardzība, jo daudziem tas var būt dzīvības un nāves jautājums. Uh, bet mēs zinām, ka sistēma nedarbojas konsekventi visās dalību valstīs. Atšķirības starp labākajām un sliktākajām dalību valstīm bieži vien ir tik lielas, ka tas eh, rada uzticības trūkumu līdz ar to eh, vieni var pieņemt lēmumus, citi nevar pieņemt lēmumus, un tie, kas cieši, ir tie, kurus mēs cenšamies šeit aizstāvēt. Un dažas dalībvalstis uh, eh, arī izjūta, ka eh, trūkst solidaritātes no citu puses, un eh, tām netiek sniegts pietiekams atbalsts. Runājot par patvērumu fondu, tiešām ir trūcis, trūkus sadarbības starp uh, dalību valstīm, ir arī zinām pozitīva uh, pieeja, bet šeit ir sadrumstalots uh, šis organizācijas darbs ir jāizvēlas eh, konsekventi pieeja un aktīvi jāatbalsta tās valsts, kuras saskars ar īpašu spiedienu. Un jau tagad eh, tiek eh, uzdot konkrēti uzdevumi ar likumdošanas starpniecību. Sarunās Eiropas parlamentam svarīga bija Eiropas parlamenta loma patvērumu atbalsta biroja ietvaros, kā panākt plašāku solidaritāti starp uh, dalībvalstīm un arī eh, ar ANO. Un tādējādi mēs eh, runājām par eh, amatpersonu iecelšanu un mēs uzklausījām ieteiktos kandidātus. Direktors ziņos attiecīgajai komitejai katru gadu uh, Man šķiet, ka tā ir tāda normāla prasība, kaut gan par to bija jācīnās, lai to panāktu. Parlamenta loma attiecībā uz aģentūrām šobrīd tiek apspriesta starp institūciju darba grupā, un es esmu parlamenta komandas sastāvā. Un, uh, solidaritāti starp eh, dalību valstīm. Parlaments vēlējās saistošus mehānismus, eh, eh, padomu vēlējās izmantot labprātīgās sadarbības mehānismu, ehm, bet mums ir, būs tātad ārēja atbalsta biroja izvērtēšana, kur tiks vērtēta atbalsta biroja ieteikuma uz praktisko sadarbību patvērumu jomā. Uh, Runājot par fórumu, tad uh, dalībvalstīs jau ir uh, pietiekama pieredze un zināšanas, un tās, tās ir vērtīgas zināšanas. Daudzām eh, dalībvalstīm ir aktīvas uh, attiecības ar nevalstiskajām organizācijām, un mēs vēlējāmies, lai arī vietējās iestādes, kas bieži vien ir tās, kas rīkojas šajā sistēmā, lai tās arī varētu tikt iekļauts. Tātad mums ir liels prieks, ka mēs varējām iedvest šajā uh, struktūrā nedaudz vairāk dzīvības. Šis patvērumu atbalsta birojs spēlēs būtisku lomu, izveidot patvērumu sistēmu. Mēs ceram, ka tas veicinās atbalstu un sadarbību, bet es gribētu aicināt iesaistītiem dalību valstīm būt atvērtākām pret citām institūcijām un arī sabiedrības ieguldījumu Šeit, protams, ir runa par sadarbību starp dalību valstīm, tomēr eh, tā nav tīra starpvaldību eh, sadarbība. Šeit mēs veidojam Eiropas institūciju. Paldies! Paldies, eh, Džīna! Tagad vārds komisārē Malmstrēms kundzei komisijas vārdā. Viņa atbildēs uz referents teikto. Paldies, priekšsēd, godātie deputāti. Esmu ļoti priecīgi, ka mēs esam tuvu darba noslēgumam regulas pieņemšanai, eh, kas eh, Eiropas patvēruma atbalsta biro izveidot. Komisija jau to 2009. gada februārī ierosināja, padomu parlaments ir ļoti aktīvi strādājuši pie šī mēķa. Kopīgas eh, politiskā patvēruma sistēmas izveide ir bijusi Eiropas saimnības mērķis jau daudz gadus komisija un es pat esam e, e, pie šī mērķa strādājuši ļoti centīgi. Mums jāizveido sistēma, kas ir godīga, balstīta uz kopīgiem standartiem un apņemšanās. E, un šai sistēmai jābūt balstītai uz solidaritāti. Solidaritāte ar migrantiem, ar tranzītu un izcelsmes valstīm, bet arī starp dalību valstīm. Lai stiprinātu solidaritāti starp dalību valstīm, praktiski sadarbība starp dažādām uh, iestādēm, kas strādo uh, politisko patvērumu jom, ir nepieciešama lai uzlabotu praktisko sadarbību, patvērumu atbalsta biro izveidi arī tika pieprasīta 2008. gadā jau Eiropas migrācijas un uh, politiskā patēruma nolīgumā. Tas būs stūrakmens kopīgas politiskā patvēruma sistēmas izveidī. Un birojs strādās uh, valetā. Uh, Eh, tās sniegs konkrētu atbalstu dalību valstu iestādēm un eh, veicinās eh, dalību valstu sadarbību un labas prakses apmaiņu, pieredzes apmaiņu, strādājot ar politiskā patvēruma pieprasījumiem. Uh, un tam līdzīgi. Atbalsta birojas arī sniegs atbalstu dalībvalstīm, e, nosūtot ekspertu komandas, kas var palīdzēt ar patvērumu e, pieteikumu reģistrācijas. Ļoti vēlos pateikties Eiropas parlamentam, visiem referentiem, kas ir strādājuši pie šī ziņojuma, pie šī atzinuma, protams, Džīnai Lambertam par viņas darbu, arī Mores kungam par nepieciešamiem papildinājumiem attiecībā uz Eiropas pat, eh, bēgļu fondu un visiem eh, referentiem. Jūsu atbalsts ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs, un es eh, labprāt strādāšu arī turpmāk ar jums, lai veikt nepieciešamos soļus, lai šīs birojas varētu pēc iespējas drīzāk tikt izveidots. Paldies! Komisārs kundzei, tagad politisko grupu vārdā runātājs stāsies vispirms Simons Busutils, divas minūtes, viņš runās EPP grupas vārdā. Paldies priekšsēdētājiem! Arī es vēlētos apsveikt Lamberts kundzi ar e, viņas ziņojumu e, un e, par panākumiem, kurus viņi ir gūsi ar šo dosie. Viņi ir ļoti veiksmīgi sadarbojusies ar mums, referentiem šajā jautājumā. EPP ļoti pozitīvi vērtē šī biroja uzveidi. Tas ir svarīgs solis, lai veidotu kopīgu patvērumu politiku Eiropas Savienībā. Kā maltiešu deputāts esmu arī lepns, ne tikai apmierināts, ka šīs birojas e, tiks izveidots mūsu galvaspilsētā Valetā. Vēlētos atzīmēt, ka Eiropas patvērumu politikai jābūt balstītai uz vienu pamatvērtību, proti solidaritāti. Solidaritātei ir jātiek izrādītai tiem cilvēkiem, kas ierodas Eiropā, lai prasītu politisko patvērumu, kuriem ir tiesības saņemt aizsardzību, baudīt Eiropas aizsardzību. Birojas par to rūpēsies. Solidaritāte arī ar tām valstīm, eh, dalībvalstīm, kā komisāri jau pareiz norādīja, kuras saskarās ar šo problēmu visasāk šī nasta nav eh, pat labāk godīgi sadalīta. Tādēļ arī šeit mums ir vajadzīga plašāka solidaritāte. Tā, tās ir vienas monētas divas puses solidaritāte šiem eh, bēgļiem, eh, kam tā ir nepieciešama, bet arī dalībvalstīm, kas īpaši spiedienu izjūt. Es gribētu sacīt, ka vēstījums ir ticis saprasts solidaritātes nozīmība ir tikusi saprasta, bet e, tam vēl ir arī jāparādas konkrētās darbībās. Un tieši tādēļ mums ir vajadzīga Eiropas patvērumu e, aģentūra, tā ir jāstiprina šīs solidaritātes iedzīvināšana, lai tā kļūtu reāla. Ceru, ka birojas strāk strādāt pēc iespējas drīzāk. Un, protams, vēlētos jums arī apliecināt, ka Eiropas parlamenta deputāti tā izveidēja un darbam tuvākajos mēnešos un gados sekos ļoti rūpīgi. Paldies, Busutilkungs! Vēlējos visiem sacīt, ka ka uh, mēs neesam daudz skaitliski, bet lūdzu ievērojiet runāšanas laiku, eh, man negribētos jūs pārtraukt. Tagad došu vārdu sociālistu runātājai Gijoms kundzei. Trīs minūtes. <clears throat> Dāmas un kungi, priekšstādātājs arī gribētu apsveikt Lamberts kundzi un Lores kungu par šo lielisko darbu, ko viņi ir paveikuši. Mēs pieņemsim šo regulu, kas izveido Eiropas patvēruma biroju. Un cerēsim, ka lidmašīnas atkal lidos. Un es uh, ar prieku piedalīšos uh, regulas apstiprināšanā. Dažādas uh, prakses tiek pielietotas dalību valstīs Mēs esam kopš tām pers izgājuši cauri harmonizācijas procesam. Mums ir vajadzīga konsekvence, kuras pašlaik nav. Es arī gribētu uzsvērt pilsoniskās sabiedrības lielo lomu šajā sakarā, pateicoties konsultatīvajam fórumam. Tas ļaus mums uzzināt, kas uh, notiek ar patvēruma meklētājiem Eiropas parlaments ir spēlējis svarīgu lomu izvirzot biroja direktoru. Direk būs jāizveido obligāta solidaritātes sistēma starp Eiropas Savienības dalību valstīm un valstīm, ka, no kuras ierodas patvēruma meklētāji. Šis būs svarīgs jautājums mūsu debatēs un, protams, arī izaicinājums gan padomēji, gan komisijai. Šis birojs ieviesīs kopējo Eiropas patvēruma politiku tādējādi, lai patvēruma meklētāju deklarācijām būtu vienota pieeja dalībvalsts bieži vien aizmirst savus solījumus, kad ir jāpieņem teksti kas uh, ir sagatavoti Eiropas Savienībā. Padome jau ir veikusi konkrētus uh, pasākumus, lai novērstu nelegālo imigrāciju. Ir izstrādāta arī patvēruma pakotne. Es aicinu dalībvalsts neieviest represīvus pasākumus, bet strādāt kopā, lai ieviestu kopēju patvēruma politiku, balstīt kas balstīta uz solidaritāti. Patvērumu meklētāji saskars ar grūtībām, lai ierastos šeit. Viņiem jāpārvar daudzas grūtības. Harmonizētas patvērumu sistēmas izveida ir svarīga, lai palīdzētu patvērumu meklētājiem. Protams, ka dalību valstīs ir sava prakse, un tas nozīmē, ka dalību valstis pretosies harmonizācijai, un tas novedīs pie papildu izmaksām, no kurām mēs, protams, gribam izvairīties šajā ekonomiskās krīzes situācijā. Mums nevajadzētu aizmirst arī to, ka trešo, trešās valsts arī pieņem patvēruma meklētājus. Paldies! Paldies, eh, Gijoms kundze, un tagad eh, Veržijā kundze goja vārdā divas minūtes lūdzu. Priekšsādātāja kungs, komisārs kundze, dargie kolēģi, patvēruma um, tiesības eh, ir viens no svarīgākajām Eiropas Savienībā. Bet, ja mēs paraugāmies uz dalību valstu politikām, tad Un uh, e, mēs redzam, ka ir uh, samazinājies patvērumu meklētāju skaits. Mēs uh, Eiropas Savienībā varētu būt priecīgi, ja tā būtu situācija visā pasaulē, bet tā nav. qu'une partie des demandes ont été externalisées et comment certains demandeurs ir izvirzītas vairākas prasības saistībā ar pieteikumiem, tās ir eksternizētas un dažiem patvērumu meklētājiem nav pat iespēja uzrakstīt šādu pieteikumu. Mēs eh, zinām, kas mums ir jādara. patvēruma meklētājiem arī ir um, jāsniedz pierādījums par to, ka viņi ir spīdzināti un citas liecības, lai iegūtu patvērumu. Eiropas patvēruma sistēmai ir jādarbojas labi, un tā arī veicinās sadarbību starp dalību valstīm, lai nodrošinātu piekļuvi izcelsmes valsts eh, informācijai. Eiropas parlamenta priekšlikums pirmā lasījumā ir pieņemts padomē, un mēs zinām, ka Ir jāpateicas arī Zviedrijas prezidentūrai par paveikto darbu. Manuprāt, Zviedrija ir modelis, kam vajadzētu sekot, un es uh, gribētu aicināt pārējās valstis sekot Zviedrijas piemēram. Pirmā un otrā lasījumā komisijā tika atbalstīts šis priekšlikums. Es gribētu teikt, ka plenārs sēdē mums arī ir jāizsakas atbalsts šai regulai, kas būs neliels solis uz priekšu, lai panāktu progresu nākotnē šajā jomā. Mēs nedrīkstam novērsties uh, no iesāktā ceļa, lai palīdzētu cilvēkiem, kam ir vajadzīgs patvērums, kas ir noteikts arī starptautiskos dokumentos. Un tagad dod vārdu Borgēzī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu dzirdējusi šeit kolēģi sakāmies par solidaritāti saistībā ar šo biroju. Mums ir jāatceras runāt arī par drošību. Protams, ka ir cilvēki, kas ir iesaistīti uh, šajā jomā piemēram, tie, kas nodrošina drošību. Es esmu bijusi vizītēs, piemēram, Torino, un man teica, ka bieži vien patvāruma meklētājiem ir viltoti dokumenti. To ir minējuši arī policijas iecirkņi. Mums ir jāraugās arī uz drošības jautājumu, un es nedomāju, ka šajā dokumentā uh, drošības arguments ir pietiekami izvirzīts. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo mums ir jāpārliecinās par to, lai šis svarīgais birojs, kam ir liela humanitāra vērtība, ir jāpārliecinās, lai tas tāds arī saglabātos. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka cilvēki ieplūst Eiropas Savienībā caur šo biroju ar nepiemērotiem dokumentiem. Dokumentā ir teikts, ka birojas nodrošinās sadarbības ar dalībvalstīm un lai raugotie, raudzītos par to, lai patvēruma sistēma darbotos. Tas viss ir diezgan neskaidri pateikts. Tur ir teikts, ka birojas veido sadarbību ar trešām valstīm tehnisko jautājumu risināšanai. Mums ir jāiet mazliet tālāk par šo. Es gribētu zināt, kāpēc mēs uh, neizskatām citus priekšlikumus, piemēram, tādus, ko iesniedzam mēs. šādas iestādes vajadzētu izveidot arī trešās valstīs. Būtu svarīgi, lai filtrs jau darbotos tur. Un es uzskatu, ka trešām valstīm ar šo jautājumu ir jānodarbojas daudz tiešāk. Protams, ka šīs valsts ir arī jāatbalsta, un es uzskatu, ka šādu biro izveida Ziemeļāfrikā vai Subsahāras Āfrikā būtu ļoti, ļoti noderīgi, jo tur ir daudz uh, patvērumu meklētāju, kas lūdz patvērumu Eiropā. Arī Eiropas um, ārējais dienas varētu šeit spēlēt savu lomu. Trešās valstis ir arī atbildīgas, kad mēs runājam par patvērumu meklētājiem. Mēs nedrīkstam pārāk pavirši šim jautājumam pievērsties. Protams, ka Eiropas vidusjūras uh, valstis arī daudz cieš no patvērumu meklētājiem mums ir nepieciešami arī līdzekļi un nauda, lai risinātu šo situāciju. Šeit jau tika minēta Zviedrija, bet Zviedrija ir ļoti tālu no vidusjūras valstīm, valstīm. Un mums ir jāpārliecinās, ka šīs uh, valstis arī uzņemās savu atbildību. Mums ir nepieciešama nauda. Paldies, Burgets Jokungs! Un tagad. Obermajer kungs, lūdzu, priekšsādātāja kungs, vienmērīgi uh, ievērot uh, noteikums patvērumu jonā un atbalstīt tās uh, valstis, kurām ir uh, pietiek pārāk daudz patvērumu meklētāju, tā nav slikta ideja. Un tomēr uh, pastāv bāžas vai. Uh, te, šis te atbalsta birojas vispār ir vajadzīgs, lai uzlabotu atbalstu dalību valstīm? Vai šeit mēs tā pārāk daudz neiejaucamies dalību valstu kompetencēs? Aģentūra ir vēl viens solis centralizācijas virzienā, patvērumu politikas jomā un visā visumā tiek uh, noteikts mērķis uh, nodrošināt plašu aizsardzību, kas orientēs, piemēram, pēc Austrijas standartiem, tiks maznāts atšķirības. Uh, Un um, tām valstīm, kas netiek līdz, būs jāpielāgojas. Izklausās jau viss uh, ļoti labi, bet uh, aģentūru kompetences pieaugums un skaita pieaugums ir pilnīgi pretrunā Lisabonas stratēģijai um, un arī subsidiaritātes principam. Šis te mērķis, kas ir uh, noteikts cirkulārās migrācijas mērķis, man šķiet pilnīgi nepareizs. Praksē tas tā nedarbojas un no cirkulārās migrācijas drīzāk izveidojas tāda pastāvīga migrācija. Mēs šādai mazinām uh, drošību un uh, paplašinot ģimenes jēdzienu līdz pat vecmāmiņai, uh, tādējādi Mēs tikai aicinām vēl papildus uh, migrants ierasties, un uh, darba tirgus izpratnē arī mēs nedrīkstam to pieļaut, jo ir ļoti liels bezdarbnieku skaits. Un uh, pamatnodrošinājumu Austrijas līmenī to nodrošināt tas nav finansējams. Kopīga patvēruma stratēģija ir jāpārdomā no pašiem pamatiem, dāmas un kungi Eh, vismaz tā tas eh, nedarbosies, kā tas ir paredzēts. Paldies, Obermajer kungs. Līdz ar to ir izteikušies visi, kas eh, runāja politisko grupu vārdā, un tagad uzstāsies deputāti savā vārdā. Un vispirms Papuniku laukungs. Paldies, priekšsādātāji! Šis ir ļoti svarīgs jautājums, par kur mēs šeit runājam. Eiropas patvēruma atbalsta biroja izveide, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un tas arī uh, kaut ko parāda, ka mēs to veidosim Maltā, kas ir Dienvidē Eiropas valsts un kas saskars ar milzīgu spiedienu migrācijas jomā. Tie bieži vien arī ir nelegāli imigranti. Uh, un ir ļoti svarīgi veidot ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm patvērumu jomā. Mums ir jācenšas rast kopīga pieeja, um, izmantojot uh, labāko praksi, un mums, protams, ir arī jāatzīst, ka dalībvalstīs situācija ir ļoti atšķirīga. Piemēram, kāds, kas eh, piesakās uz patvērumu kādā dalībvalstī, droši vien eh, saņems pozitīvu atbildi savam pieteikumam. Un eh, Dublina divi nolīgums ir būtisks. Uh, Un šīs iniciatīvas ietveros uh, tiek uh, nodrošināta solidaritātes mehānismi un ir arī uh, patvērumu meklētāju fonds, ja bēgļu fonds. Un bēgļi no trešajām valstīm šobrīd varēs saņemt vairāk iespēju iekļūt Eiropā, ierasties Eiropā. Tātad, kas attiec uz trešajām valstīm, Šeit eh, mēs speram vēl vienu soli, bet mums ir arī jāprasa lielāks pūlis pielikt pašām trešajām valstīm. Mēs zinām, ka ir milzīgs spiediens uz vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm, jo īpaši uz tām, kas atrodas dienvidos. Un tomēr eh, no komisijas vai no Eiropas Savienības kopumā nesam saņēmuši priekšlikumu, kas šeit kaut ko varētu mainīt mm, kas kaut ko noskaidrot, tāpēc gribētu vēlreiz uzsvērt, cik šis eh, jautājums ir ļoti svarīgs un ka ir valstis, kas jau gandrīz vairs netiek galā ar šo migrācijas spiedienu. Mums ir dažādi mehānismi Eiropas Savienībā, kā notiek patvērumu pieteikšana. Negribu atkārtot to, ko jau teica citi kolēģi, bet mums ir jānošķir, uh, eh, no, jānošķir patvērumu meklēšana meklētāji un uh, nelegālā imigrācija. Un pret nelegālo imigrāciju ir jācīnās, un šeit ir uh, vajadzīgi uh, labāki mehānismi, kā to darīt. Paldies! Uh, tagad divi ar pus minūtes Baftāna kungs. President. Paldies priekšsēm. Eiropas patvērumu uh, biroja izveid ir pilnībā pret, uh, uh, pret, uh, pret tā Anglijas optautam eh, šajā jomā. 40 eh, eh, miljonu eiro tiks tarēt šim mēķim, lai Maltā izvarētu šo biroju, un tas arī ir pretrunā ar to, ka šādu lēmumu ir jāatstāja dalībvalsts ziņā. Jebkāda Eiropas kopīga ārlietu un iekšlietu politika apdraud Britu suverenitāti pār robežu kontroli mums ir nopietna um, problēma ar, ar uh, demogrāfijas jautājumiem, bet Eiropas Savienības atbalstu neseņemam. 40 miljonu eiro labāk tikt tērēt jaunu skolu, uh, slimnīcu un mājokļu celtniecībai apvienotā karalistē. Uh, Mums ir jānodrošina uh, cilvēkcienīgi dzīves kvalitāte visiem arī turpmāk savās valstīs. Um, mums ir problēmas arī ar, ar, ar, ar uh, jaundzimušu aprūpu un, un māmiņu aprūpi. Uh, arī tam ir jāatlicina vairāk līdzekļu. Patreizējā apvienotās karalists Eh, vēlēšana kampaņā visas partijas sola kaut ko darīt, eh, lai imigrācijas problēmas risinātu, bet ko var darīt, kamēr mēs vēl esam mēs dalībvalsts, jo Eiropas komisija vēlas visu var sagrābt eh, attiecībā uz politisko patvērumu. Atkal, komisija ir izrādījusi savu necieņu apvienotās karalists iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām vai e, tā ignorēs arī apvienotās karalists optaut e, tiesību šajā jautājumā. Mēs e, sagaidam un esam pelnījuši atbildi. Jums it kā viņi jāpārstāv un mēs gribam uzzināt, ko jūs plānojat. Paldies, kolēģi! Tagad runātājs saraksts ir izsmelts un sāksies eh, brīvā mikrofona procedūra, eh, kurā gan ir tikai viens runātājs Silvestra kungs. Minūti runās, un tiešām pēc minūtes arī jums mikrofonu atslēgsim. Komisārs Kundze. Eh, lai panākt solidaritāti, mums nav vajadzīgs atsevišķs birojs, kas atbalstītu procedūru lai nodrošinātu šo procedūru labu izpildu. Politiskā patruma izskatīšanai ir jānotiek e, ātrāk tiem, kas ir tiesīgi saņemt šo patvērumu, bet ne jau tiem, kas to nav pelnījuši. Un tad vēlreiz es vēlētos atgādināt Brugelu kungu sacīto dažas valstis, starp kurām ir arī Itālija ir tādas kā durvis migrācijai uz Eiropas senību. Un uh, tie arī ir politiskā patvēruma uh, kārotāja mērķis. Eiropai ir savu daļu vainas šajā situācijas izveidē. Un neaizmirsīsim, ka eh, eh, šī nasta ir nevienlīdzīga sadalīta starp dalību valstīm un vairāk atbalsts jāsņem tieši tām, kuras, eh, kurām ir lielāka nasta. Paldies, tagad dosim vārdu kā komisārs kundzei, lai nosāk debats, pēc tam būs džemba. Džinai Lembertē vārds. Paldies. Par um, plenēra uh, vairākumu atbalstu. Uh, uh, aģentūras izveidēji, un, protams, ka komisijai nav nekāda e, e, nodoma e, apvienotās karalists opt-out apdraudēt šajā jautājumā. Arī plenērā ir bijis e, spēcīgs atbalsts aģentūras izveidēji, un es ļoti laimīgi, ka tas tiks, tā tiks izveidot. Mēs zinām, ka zināmos gadu laikos ir tīpaši, ir liels migrācijas spiediens uz vidusjūras valstīm, aģentūra atbalstīs un palīdzēs. Bet tomēr tā ir eh, aģentūra visai Eiropai, ir arī no ziemeļa, austrum E, centrāla un rietuma Eiropas. Tātad tā ir aģentūra visai Eiropai, arī, ja, protams, tā nav nejaušība, ka tā tiks izveidot valetā. Un tā ir stūrakmens kopīgas patvērums sistēmas izveidēja. Tās būs būtisks instruments, lai palīdzētu dalībvalstīm kopī labāko praksi apmainīties, kopīgs standarts un atbalstīt tās valsts, kur ir īpašs spiediens. Uh, jūs saņemsiet arī ekspertu atbalstu no ienturs un tam līdzīgi. Un, protams, eh, gal galā tas būs dalībvalsts ziņā pieņemt lēmumu, kam eh, patvērums tiek piešķirts, kam nē, bet procedūras arī ir harmonizē. Eh, tātad mēs tiecamies kopīgas patvērumu sistēmas izveidi Eiropā, bet tas ir tikai mazs solis Eh, protams, eh, attiecībā uz pārējo, kas būtu darāms, mēs pat labam nekādu lielu progresu neredzam. Tādēļ mēs eh, ceram, ka komisija uz Eiropas parlamentu atbalsts, lai šos jautājumus virzītu uz priekšu, lai arī turpmāk pēc nepārāk tālā nākotnē mēs varētu Eiropas Savienību izveidot kopīgu patvērumu sistēmu. Paldies komisāram Almstrēmai. Tagad vārds Džinai Lambertai referentē. Um, Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai noskaidrotu vienu vai divus jautājumus, kas ir radušies. Kādi tad ir pienākumi saistībā ar patvērumu, kas ir minēts starptautiskās konvencijās, ko dalība valsts ir parakstījušas? Tas nav tas pats, kas imigrācijas politika. Cilvēkiem ir jāzina šī atšķirība kuriem rada bažas nauda, tad es gribētu šeit teikt, ka ja dalībās pārtrauks uzņemt uh, patvērumus no Irākas un uh, Pakistānas, tad šie cilvēki tiks pakļauti nelabvēlīgākai situācijai. Uzlabojot uh, sistēmas kvalitāti, dažās dalību valstīs būs iespējams uh, palielināt uzticību starp uh, dalību valstīm un Eiropas Savienību kopumā. Patvērumu meklētājiem ir jāzina, ka viņi var saņemt atbalstu, ja saskaras ar problēmām. Vairākās dalību valstīs, protams, ir vērojams geogrāfiskais spiediens no patvēruma meklētāju puses Mēs zinām, ka daudzas uh, valstis, no kurām ierodas patvērumu meklētāji, atrodas ārpus Eiropas Savienības. Tieši tāpēc ir nepieciešams arī patvēruma atbalsta pīrājs, lai risinātu šos jautājumus. Es arī gribu skaidri pateikt to, ka patvēruma atbalsta birojs nenoteiks statusu, tas nepārņems dalību valstu lomu šajā jautājumā. Visumā es atzinīgi vērtēju kolēģu komentārus un arī pateicos tiem, kas man palīdzēja sagatavot šo ziņojumu. Un, protams, ka mums ir visiem jābūt klāt, kad tiks pārgriezta patvērumu atbalsta biroja lentīte. Paldies, un tagad mēs beidzam debatas par šo jautājumu.